Okay, friends. Draugi, lūdzu centieties atrast savas sēdvietas. <clears throat> put... Paldies, ka esat ieradušies. Tagad varat ievietot savus balsošanas kartītes balsošanas aparātā. Sāksim balsot ar pirmo punktu. Iegāja fonds un um, mobilizācija. Good year. Personīgais balsojums. Sākam balsot. Yes, and the vote is now closed. Beidzam balsot. Četrdesmit par. Pārējām pie nākamā punkta. European semester for economic policy. Eiropas semestrs par Eiropas ekonomikas politikas koordināciju. Sāksim ar kompromisu L, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Varam turpināt ar alternatīvo kompromisu 1 par pret. Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. And the vote is now one too many. Ir viens par daudz no tautas partijas. And it is. Uh, I have to check this. It's been checked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 Pārbaudam 99. grozījumu. Sākam balsot. And the vote is now closed. Beidzam balsot. ETP par daudz vienu personu. No, no, 42. No. I, I don't. And it's Pieņemts ar vienu balsi. Atvainojiet, saka priekšsēdētāji, es nevaru saskatīt. Šeit ir tāda dīvaina gaisma. Protams, pieņemts ar 19 balsīm. M kompromiss. Kurš par? Atvainojos, noraidīts. M kompromiss par, pret. Pārbaudām elektroniski. Kompromiss M pieņemts. 92. grozījums. Nē, 107. grozījums. Kurš par? Pret. Atturs pieņemts. N kompromiss. Kurš par? Pret. Atturs pieņemts. O kompromiss par pret atturas pieņemts. 112. grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromiss P par pret atturas pieņemts. Simta divdesmit otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromiss R par pret atturas noraidīts. Pārbaudam kompromisu R. Sākam balsot, beidzam. Noraidīts ar divām balsīm. 125. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 126. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 127. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 128. grozījums par, pret, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudām 128. grozījumu. Sākam, beidzam balsot. Noraidīts. 129. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss numur 2 par, pret, atturas, noraidīts. 130. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss S par, pret, atturs pieņemts. 133. grozījums par, pret, atturs pieņemts. 134. grozījums par, pret, atturas pieņemts. Is it 135? Uh, we go to amendment 135. 135. grozījums par, pret, pārbaudām 135. grozījumu elektroniski, sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts ar 25 balsīm. 137. grozījums, kurš pār? pret atturs noraidīts. T kompromiss par pret atturs pieņemts. 145. grozījums balsojums divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret Pārbaudam otro daļu 145. grozījumam, sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts ar četrām balsīm. 146. grozījums. Nē, 148. grozījums, kurš pār pret atturis noraidīts. Alternatīvais kompromiss numur 3, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss U par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss W, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 151. grozījums, kurš par, pret, atturas, pārbaudam elektronisku 151. grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar 24 balsīm. 152. grozījums divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas noraidīts. 153. grozījums, kurš par, pret, atturas noraidīts. 154. grozījums, kurš par, pret, atturas pieņemts. 155. grozījums, kurš par, pret atturas pieņemts. 156. grozījums arī divās daļās pirmā. Nē, mēs tomēr pārējām pie 157. uzreiz. 157. grozījums, kurš par pret pārbaudam elektroniski 157. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar 26 balsīm. 158. grozījums par, pret, atturis. Pārbaudam 158. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar 26 balsu pārsvaru 159. grozījums par, pret, atturis, noraidīts. 160. grozījums par pret atturas noraidīts. 161. grozījums par pret atturas noraidīts. 163. grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromiss X par pret atturas pieņemts. 165. grozījums par pret atturas noraidīts. 167. grozījums. Mēs pāriem pie 167. grozījuma, mutiskais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 168. grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromiss Z par pret atturas pieņemts. Kompromiss Y par pret pārbaudam kompromisu Y elektroniski, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts ar 24 balsīm. Pārējām pie nākamās lapuses. 180. grozījums par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss AA par, pret, atturas pieņemts. 190. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 247. grozījums par, pret atturas pieņemts. Kompromiss AB par pret atturas pieņemts. 191. grozījums Personālais balsojums Sākam balsot par 191. grozījumu. Beidzam balsot. noraidīts ar 25 balsīm. Simtu deviņdesmit ceturtais grozījums par, pret, pārbaudam 194. grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam pieņemts ar 30 balsīm. Kompromiss AC par, pret, atturas, pieņemts. 200. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 202. grozījums par, pret, pārbaudām 202. grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 28 balsīm. 203. grozījums par pret atturas pieņemts. 204. grozījums par pret atturas noraidīts. Kompromiss AD par pret atturas pieņemts. Grozījums 208 par pret pret, atturas noraidīts. Grozījums 209 par, pret, atturas pieņemts. 210. grozījums par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss AE, kurš par, pret, atturas pieņemts. Divsimt sešpadsmitais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss AF, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss 222 par pret atturas pieņemts. Grozījums 223 par pret atturas pieņemts Pārbaudam 223. Šo elektroniski. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Kompromiss AG par pret atturs pieņemts. AH par pret atturas pieņemts. 230. grozījums par pret. Pārbaudām grozījumu 230 elektroniski. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts ar 29 balsīm. 232. grozījums par pret, atturas noraidīts, kompromiss AI par, pret, atturas pieņemts, grozījums 237 par, pret, atturas pieņemts, kompromiss AJ par, pret, atturas pieņemts, kompromiss 241, grozījums 241 par, pret, atturas pieņemts, 243. grozījums pār pret atturas pieņemts. 244. grozījums pār pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar 20 balsīm. 248. grozījums par pret atturs pieņemts, kompromiss AK par pret atturs pieņemts, grozījums 255, pirmā daļa, ne otrā daļa, par 255. grozījumu, kurš par pret atturs noraidīts. Pārbaudam otro daļu 255. grozījumam, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 25 balsīm. Grozījums 256, pirmā daļa, kurš par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, Pārbaudam otro daļu grozījumam 256. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar trim balsu pārsvaru. Kult 4 pār pret atturas pieņemts. Kult 8 pār pret atturas pieņemts. Kult 10 pār pret atturas pieņemts. Kult 13 par pret atturas pieņemts. Kult 14 par pret atturas pieņemts. Kult 17 par pret atturas pieņemts. Kult 20 par pret atturas pieņemts. Apsvērumi. Grozījums 1 par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums pār pret atturas pieņemts. Trešais grozījums pār pret atturas pieņemts. Kompromiss A par pret atturas pieņemts. Grozījums 9 par pret atturas pieņemts. Grozījums 11 par pret atturas noraidīts. 12. grozījums par pret atturas pieņemts. 13. grozījums pār pret atturas pieņemts. 14. grozījums pār pret atturas pieņemts. 15. grozījums pār pret atturas pieņemts. 16. grozījums pār pret atturas pieņemts. 17. grozījums pār pret atturas pieņemts. 18. grozījums pār pret atturas pieņemts, 19. grozījums pār pret atturas pieņemts, 20. grozījums pār pret atturas pieņemts, 21. grozījums pār pret atturas pieņemts. Tā arī turpināsim. Tā ir vienkāršāk. 22. grozījums pār pret atturas pieņemts, 23. grozījums pār pret atturas pieņemts, 24. grozījums pār pret atturas pieņemts, 25. grozījums pār pret atturas pieņemts, 26. grozījums pār pret atturas pieņemts, 27. grozījums pār pret atturas pieņemts, 28. 28. grozījums pār pret atturs pieņemts, 29. grozījums pār pret atturs pieņemts, 30. grozījums pār pret atturs pieņemts. Tad apsveram punkti. Kompromiss B pār pret atturs pieņemts. Grozījums 52. Mutiskais grozījums pār pret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 Otrā daļa par, pret, atturs, noraidīts. Bet pārbaudīsim otro daļu elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar septiņu balsu pārsvaru. Kompromiss EA par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss E par pret atturas pieņemts. Grozījums 54 par pret atturas noraidīts. 57. grozījums par pret atturas pārbaudām 57. elektronisku sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts ar 29 balsīm. G kompromiss par pret. Pārbaudām kompromisu G, jo neceļat savus rokas. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 42 balsīm. Lūdzu, paceliet savas rokas. 65. grozījums par, pret, atturs pieņemts, 66. grozījums par, pret, atturs pieņemts, kompromiss kā par, pret, Sāksim vēlreiz kompromiss, kā kurš pār, pret, atturas pieņemts. Paldies! Kompromiss H par pret atturas pieņemts. Kompromiss I par pret atturas pieņemts. Grozījums 74 par pret Pārbaudam 74. elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 4 balsu pārsvaru. 75. grozījums par, pret, apturs noraidīts. Kompromiss J par, pret, apturs pieņemts. Grozījums 78 par pret atturas pieņemts. Kompromiss IA par pret atturas pieņemts. Grozījums 83 par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim elektronisku 83. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 29 balsīm. 86. grozījums pār, pret, atturas, pārbaudam 86. 86. Sākam balsot par 88. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts ar 27 balsīm. 87. grozījums pār pret atturs pieņemts. 89. grozījums pār pret atturs pieņemts. 90. grozījums pār pret atturs pieņemts. 91. grozījums pār pret atturs pieņemts. Tagad balsosim par uh, ziņojumu grozīto projektu, personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam par šo grozīto ziņojumu projektu. Pieņemts ar 24 balsīm par, 10 pret un 14 atturas. Paldies! Uh,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 Okay, we start with a question for oral answer to the council. Nākošais punkts. Atbilde padomei liekam uz balsojumu kompromisa grozījumu. Par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas pārbaudām. Pārbaudām pirmo grozījumu. Beidzam balsot. Viens no tautas partijas ir pārāk daudz. pieņemts ar trīju balsu pārsvaru. Nākošais otrais grozījums. Par, pret, pārbaudīsim. Otrais grozījums. Beidzam balsot. Ir problēma ar balsošanas iekārtām. Lūdzu, atkārtojiet otrā grozījuma balsojumu. Sākam balsot un tūlīt arī beidzam balsot. Beidzam balsot pieņemts ar 25 balsu pārsvaru. Tālāk. Septītais grozījums. Tikai attiecās uz formulējumu sociālais dempings un nedrošība. Par, pret, atturas, noraidīts. Mm. Astotais grozījums par pret atturas pārbaudām astoto grozījumu, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts 26 balsu pārsvars. Tālāk. Uh, gru, jautājuma projekts ar grozījumiem un sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts 48 balsis par. The... Nākošais balsojums - rezolūcija. deputāte Ranke, jūs lūdzāt vārdu priekšsēdētāju. Šī rezolūcija saņēma vakar vakarā vēlīnas kompromisa groz e, pielikums, un tāpēc mums bija ļoti grūti sagatavoties un izvērtēt šos kompromisus. Līdz ar to e, mans jautājums ir, e, varbūt varam atlikt šo balsojumu uz vēlāk, jo mēs vēlētos sīkāk iepazīties ar jaunajiem kompromisiem. Es zinu, ka tie ir balstīti uz esošiem grozījumiem, tomēr atsevišķi no tiem ir apvienoti, un tāpēc aicinu atlikt šo balsojumu uz vēlāku laiku, jo arī citām grupām tā būtu iespēja iepazīties ar piedāvātiem kompromisiem, jo tā kā mēs to saņēmām tik ļoti vēlu. Don't we have to vote on if vai mums ir tagad jābalso par to, vai mēs balsosim. Es gribētu aicināt likt uz balsojumu priekšlikumu atlikt balsojumu. Celiet roku, kuri vēlas atlikt balsojumu. Paceliet rokas. Tas nozīmē, ka balsojam tagad. Ņemiet balsošanas sarakstus. Sastais kompromiss par pret atturas pieņemts. 23. kompromiss par pret atturas pārbaudām 23. kompromisu. Sākam balsot. 23. kompromiss. Sākam balsot un beidzam balsot. Noraidīts. Nākošais. 65. grozījums. Dalītais balsojums pirmā daļa par pretatturas pieņemts, otrā daļa par pretatturas noraidīts. Sešdesmit sestais kompromiss. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret Pieņemts. Pārbaudām otro daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Viens no sociāldemokrātiem pārāk daudz, viens no tautīniekiem pārāk daudz. Beidzam balsot. Noraidīts. 20. kompromiss par pret atturas pieņemts. 25. kompromiss par pret atturas pieņemts. 69. grozījums padaļām pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. Otrā daļa pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Viens no tautas partijas pārāk daudz. Beidzam balsot. negatīvs rezultāts. Trešā daļa atkrīt. 70. grozījums par pretsaturas pieņemts. 71. par pretsaturas pieņemts. 72. padaļām pirmā daļa par pretaturas pieņemts, otrā daļa par pretsaturas atturas noraidīts. Otrā daļa pārbaudām par. Sākām balsot. Otrā daļa. Beidzam balsot. Noraidīts 26 balsis. 24. kompromiss par pretsaturas noraidīts. 73. grozījums par pret atturas noraidīts. 7. kompromiss par pret atturas pieņemts. 78. par pret atturas pārbaudām 78. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 26 balsis. 79. par pretapturas pieņemts. 80. par pretapturas pieņemts. 81. par pretapturas pieņemts.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 Pārbaudām 84. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. A kompromiss par, 8. kompromiss par pretatturas pieņemts, 91. grozījums par, pret pārbaudām 91.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 pret atturas pieņemts. 105. grozījums par pret atturas pieņemts. 11. kompromiss par pret atturas pieņemts. 110. ne 111. par pret atturs pārbaudām 111. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 112. par 12. kompromiss atvainojiet. Par pretaturas pieņemts 120. grozījums par pretaturas pieņemts. 26. kompromiss par pretatturas pieņemts. 27. kompromiss par pretatturas pieņemts. 13. kompromiss par pretatturas pieņemts. 128. grozījums par pret atturas pieņemts. Simta trīsdesmit pirmais par pret atturas pieņemts. 28. kompromiss par pretaturas pieņemts. 14. kompromiss par pret atturas pieņemts. 139. grozījums par pret atturas pieņemts. 142. grozījums par pret atturas pieņemts. 15. kompromiss par pret atturas pieņemts. 148. par pret atturas pieņemts. Pārbaudām 148. Beidzam balsot. Pieņemts. Atvainojiet, noraidīts. Saka priekšsēdētāji. 149. grozījums par pretaturas pieņemts. 151. par pretapturas pieņemts. 16. par pretapturas pieņemts. 158. padaļām pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts, pārbaudām otro daļu. 156. otrā daļa par. E, beidzam balsot, noraidīts. Nākošais. 157. grozījums par pret atturas noraidīts. Pārbaudām 157. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais 158. par pret saturs pieņemts, 159. par pret atturas pieņemts. 160. par pret pārbaudām 160. sākam balsot. Beidzam balsot. Simtu sešdesmit pirmais par, pret, atturas pieņemts. 162. par pret atturas pieņemts. 17. kompromiss par pret atturas pieņemts. 168. grozījums par pret atturas pieņemts. 18. kompromiss par pret atturas pieņemts.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 pieņemts. 177. par pret atturas noraidīts. Pārbaudām 177. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts.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 pret atturas pārbaudām. Beidzam balsot. Pieņemts. 184. par. Pret. Pārbaudām. Tik maz ceļ rokas. Sākam balsot.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 189. par pret attur pārbaudām. 189. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 190. par pret atturas noraidīts. 191. par pret atturas pieņemts 192. par pret atturas pieņemts 193. par pret atturas noraidīts 194. par pret atturas noraidīts citējumi pirmais par pret atturas atturas pieņemts, otrais par pret atturas pieņemts, trešais par pret atturas noraidīts. At, apsvērumi par pret at, kompromiss numur viens par pret atturas e, pieņemts, ot, pirmais grozījums par pret atturas e, pieņemts Desmitais, atvainojiet, par pretatturas pieņemts. Vienpadsmitais grozījums par pretatturas pieņemts. Viena sāk kompromiss par pretatturas pieņemts. 22. kompromiss par pretatturas pieņemts. 16. grozījums par pretatturas pieņemts noraidīts, pārbaudām 16. kompromiss. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais kompromiss par, pret, atturs pieņemts. 21. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 22. grozījums par pretsaturs pieņemts. 23. par pretsaturs pieņemts. 24. par prets pārbaudām. 24. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 25. grozījums par pretapturas. Pārbaudām 25. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 26. grozījums par pret atturas noraidīts. 26. pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Vienas no tautas partijas ir par daudz. Pieņemts. Atvainojiet, noraidīts, saka priekšsēdētāji. 21. kompromiss. Man patika sarkanā krāsa. 21. kompromiss par pret atturas pieņemts. 28. grozījums par pret pieņemts šķiet. Un nākošais ir trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. 32. grozījums par pret atturas noraidīts. Pārbaudām 32. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 33. grozījums par pret atturas pieņemts. 34. par pret atturas noraidīts, 35. par, pret, atturas noraidīts. Pārbaudīsim 35. Izskatās, ka pieņemts. Beidzam balsot. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts.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 Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. 53. grozījums par pret atturas noraidīts. 55. par pret atturas pieņemts. 56. par pret atturas noraidīts. 57. par pretsaturas pieņemts. 59. grozījums par pretsaturas noraidīts. 60. dalītais balsojums. Pirmā daļa par pretaturas pieņemts, otrā daļa par pretsaturas noraidīts. Un tagad rezolūcijas projekts kopumā. Balsojam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 42 balses par, 5 pret, 2 apturas. Un apsveicam referentu par veik, paveikto darbu to... Un tagad pāriesim pie nākamā. Uh, on... Tagad balsosim par e-karti, par regulu. Un sāksim ar 16. grozījumu un 17. grozījumu. Par tiem jābalso kopā un par pret pārbaudīsim šo balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts ar 29 balsīm. Okay, that means that we... Labi, tad pārējām uzreiz pie galīgā balsojuma. Šis rezultāts nozīmē, ka mums ir jāpāriet uh, patiešo pie galīgā balsojuma pie, par šo ziņojumu projektu. Un tas ir 11. lapusē. Un balsosim elektroniski. Jā, Hārkens kundz, lūdzu. Priekšsēdētais kundze, vai jūs varētu lūdzu atkārtot, ko jūs teicāt? Paldies, es atvainojos. We'll the... Mēs pāriesim tieši pie galīgā balsojuma. Varbūt eh, tas nav pareizi angliski, bet galīgais balsojums ir 11. lapusē. Varbūt jums ir atšķirīgs eh, lapušu numerācija. Bet tagad galīgais balsojums un balsosim par atzinumu projektu ar grozījumiem. Sākam balsot. Balsosim elektroniski. Un tagad beidzam balsot. Un pieņemts ar 28 balsīm. Thank you. Paldies, Harkins kundze. To... Tad tagad pāriesim pie nākamā soļa, pie priekšlikuma par direktīvu, par e-karti un balsosim par 17. un 18. grozījumu kopā. Un balsosim elektroniski, lai strādātu precīzāk. Tātad sākam tagad balsot elektroniski. No Eiropas Tautas partijas viens ir par daudz, joprojām viens ir par daudz no tautas partijas. Labi, paldies, Bekerkungs. Un tas nozīmē, ka 30 ir nobalsojuši par, 20 pret. Neviens nav atturējies. Un pāriesim patiešo pie galīgā balsojuma. Balsosim par atzinuma projektu elektroniski. To be precise, so the vote is now. Tagad sākam balsot. Un galīgais balsojums. No tāds partijas ir viens par daudz. Paldies, Gvekar kungs. Un uh, tad mums ir rezultāts 28 par 20 pret un divi atturējušies. Paldies jums! Item 12. Yes. Uh, thank you for this and... Paldies par balsojumu un ļoti svarīgu darbkārtības punktu izskatīsim tagad. Cerams, ka vismaz daļa no jums paliks un klausīsies, bet došu vanu minūti tiem, kas grib atstāt zāli. Un mēs runāsim par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordināciju. <laughs>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 Thank you and. Uh... Paldies! Un tagad uh, ķersimies klāt 12. darbkārtības punktam. Un es uh, gribētu, lai jūs apsēžaties un došu vārdu mūsu referentam par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinātoru. Tas ir Balaskungs. Lūdzu, jums vārds. Franciski, paldies, priekšsādātājs kundze. Tātad pirms ķerties klāt uh, galvenajiem jautājumu punktiem, gribu pateikties sirsnīgi visiem ēnu referentiem, kas strādāja pie grozījumiem, un paldies arī visiem nodarbinātības komitejā, jo mums bija apmēram 600 uh, grozījumu šim tekstam, kas pierāda, ka šis ļoti svarīgais temats izlaist lielu interesi, un tas ir labi. Uh, Es biju uh, referents uh, iniciatīvas ziņojumu par cīņu pret sociālo dempingu. Toreiz bija apmēram 700 grozījumi, tātad šie 600 mani nebiedē. Mēs, mēs strādājām toreiz ar Jāzlovēckas kundzi, un um, uh, tagad uh, es jau esmu izlasījis visus šos grozījumus, un es jums šodien pastāstīšu, kāds ir tas pirmais apkopojums, kādu var veikt eh, pēc mūsu diskusijām. Šis ir sarežģīts dosie, jo te ir atšķirīgi punkti, un eh, ne visi ir savstarpēji saistīti. Tātad, sākšu no sākuma. Ehm, tātad, kāpēc tad komisija nāca klajā ar šo priekšlikumu par uh, regulas pārskatīšanu, veicināt mobilitāti Eiropā, nodrošināt uh, drošību un tiesību īstenošanas iespējas? Uh, Tātad, kā strādāt, pārvietoties un uh, varētu īstenot savas tiesības. Tātad šī nav harmonizēta sistēma, bet uh, koordinēta sistēma, jo sociālās aizsardzības sistēmas uh, dalībvalstīs ir atšķirīgas. Un es atgādinu, ka Eiropas Savienība nav vienīgā, kas šeit ir atbildīga. Islanda, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice arī ietilpst šajā zonā, kur skar šī koordinācija. Eh, tātad par um, dažādajām dimensijām šajā ziņojumā. Eiropas komisija eh, veids izmaiņas eh, runājot par bezdarba um, maksājumu sniegšanu. Uh, Tātad, tad, kad tiek uh, eksportēti šie te maksājumi, proti, ka cilvēks var doties uz citu dalību valsti un meklēt darbu un saņemt bezdarbnieku pabalstu šajā laikā. To komisija savā priekšlikumā pagarina no trim uz sešiem mēnešiem ar iespēju atstāt dalību valstīm uh, iespēju palielināt šo termiņu. Es atbalstu šo priekšlikumu un es piedāvāju pat šo uh, periodu um, pagarināt, un tas bija mans sākotnējais priekšlikums, par kur jūs arī iesniedzāt grozījumus. Tātad, tad, kad mēs lasām grozījumus, tad ir ļoti atšķirīgi viedokļi, ļoti daudzveidīgi viedokļi dažādajās politiskajās grupās. Ir daļa, kas atbalsta sākotnējo komisijas priekšlikumu, citi vēl saglabāt tagadējo situāciju, citi savukārt uh, pilnībā vēlas paredzēt šīs te tiesību eksportu. Un, ja mēs um, atgrieztos pie sākotnējā komisijas priekšlikuma, nu, par to varam diskutēt. Es respektēju visas uh, deputātu pozīcijas, ko viņi aizstāv, un apzinos, ka ir atšķirīgi viedokļi uh, par šo jautājumu arī politiskajās grupās, tā skatā manā. Es negribu uh, lai um, parlaments prasītu uh, vēl lielāku paliel, pagarinājumu. Es uh, atgādinu komisijai veikto pētījumu, bet arī parlamenta pētījuma dienas uzsver, ka, ja pārāk ilgs būs šis periods, tad pieauga, um, tad, tad pieauga iespējas cilvēkam atrast darbu. Uh, Un es ap, labprāt diskutēšu ar kolēģiem, kam ir viedoklis par šo jautājumu. Eh, tagad par šo te eh, apkopošanas principu. Tātad ir jāņem vērā apdrošināšanas periods arī, kas ir panākts citur, un tam ir jābūt vismaz trim mēnešiem. Ja nē, tad eh, šai valstī, kurš, kurā cilvēks strādā, tai būs jāizmaksā šie maksājumi tā piedāvā komisija. Šobrīd uh, situācija ir ļoti mulsinoša um, dalību valstīm. Um, ir uh, dažādi termiņi no divām nedēļām līdz trim mēnešiem, un es gribu uzsvērt, ka šī apkopošana ir viens no pamatprincipiem šajā likumdošanā. Labi, komentārs no zāles nevar dzirdēt. Kā jau parlamenta pētījums uh, pareiz uzsvēra, kas parādījās pagājušajā nedēļā, komisijas priekšlikums uh, arī uh, dod skaidrojums, bet dod arī ierobežojums. Un tāpēc es piedāvāju uh, uz vienu mēnesi noteikta minimālo aktivitāšu periodu, pirms uh, tiek ņemts vērā attiecīgais aktivitātes periods uh, pēdējā dalība valstī, kurā cilvēks strādā. Uh, Tātad šis ir jautājums, kur ir visdažādākie viedokļi. Uh, ir tādi, kas uzskata jau no pirmās dienas ir jāņem tas vērā, piemēram, Jazlovetskas kundze tādu ir iesniegus un citi tautas partijas deputāti, bet, piemēram, Stīvensas kundze un citi, e kā ir deputāti, uh, grib, lai 104. grozījumā būtu seši mēneši. Papildus šim uh, iemaksas periodam uh, pirms to uh, pieskaitīt uh, citiem periodiem. 103. Pāvēlkunga grozījums ir interesants, sakot, ka apdrošināšanas periodam būtu jāiekļauj arī darba nespējas eh, periodu, piemēram, pēc eh, darba negadījuma. Mm, es redzu, ka šeit ir ļoti atšķirīgi viedokļi šajā jautājumā, un tāpēc es piedāvāšu eh, tādu kompromisu grozījumu, kas atbalsta vairākumu vienokli. Tālāk par pierobežā strādājošajiem. Tas ir tāds sāpīgs jautājums. Komisija piedāvā, lai eh, pēdējās darba vietas eh, dalībvalstī būtu jāmaksā bezdarbnieka pabalsts pierobežā strādājošajam, ja viņš ir strādājis vismaz 12 mēnešus. Šobrīd dzīves vietas valsts ir atbildīga uh, Um, tātad, un izskatās, ka um, tās valstis, kas saņem sociālās maksājumus, būtu arī tās, kam būtu jāmaksā bezdarbnieku pabalsts. Un uh, ir jāveic šeit precizējumi un skaidrojumi, lai novērstu to, ka komisijas piedāvātais uh, grozījums neradītu uh, administratīvas un praktiskas un lingvistiskas uh, grūtības. Ir jāpiedāvā uh, um, arī uh, skaidrība, kāda ir uh, dalībvalstu iestāžu loma, un uh, dalībvalsts, ja vēlēsies, varēs arī um, paredzēt uh, papildus sistēmas, lai kompensētu iztrūkstošos mahā, mehānismus, maksājumus, es atvainos. Ir strādājošie, kuri uh, var riskēt uh, zaudēt daudz naudas ar šo te komisijas piedāvājumu un varētu uh, nonākt sarežģītā situācijā, uh, Piemēram, um, uh, ja viņiem uh, ir jātiek galā ar šo situāciju, uh, ar tām, tās valsts iestādēm, kurā viņi strādāja. Jā, var atbalstīt komisijas priekšlikumu, bet ir jābūt īpašiem apstākļiem um, pierobežas strādājošajiem, lai nenonāktu dramatiskā situācijā. Uh, Es labprāt apspriestos par šo jautājumu ar ēnu referentiem, ar Šulces kungu, piemēram, par eh, tagadējās sistēmas eh, saglabāšanu ar um, kompensāciju sistēmu starp valstīm vai, piemēram, ar Ciemērs kundzi. Uh, par tādu izvēles sistēmas izveidi pierobežā strādājošajiem, vai arī tādu eiropeizātu apdrošināšanas sistēmu pierobežā strādājošiem. Tie ir tie dažādie priekšlikumi, kas izriet no dažādiem grozījumiem, ko esmu saņēmis. Komisija piedāvā arī izveidot īpašu sadaļu, kas būtu veltīta ilgtermiņa aprūpēji Tie ir runa par dažādām slimībām. Jūs zināt, ka es sākotnēji atbalstīju šo iniciatīvu un komisijai ir jāsadarbojas ar sociālajiem partneriem, ar, ar profesionālajām organizācijām, izstrādājot attiecīgo sarakstu ar veiktajiem pasākumiem, veicamajiem pasākumiem. Uh, Un um, tagad ir runa par to, vai atbalstīt vai nē šo īpašo sādaļu. Atbildi ir skaidra. Uh, 342. grozījums, Šulces kungs, uh, daudzi viņa uh, uh, grupas biedri arī to atbalsta. 345. grozījums, uh, Harkins kundzes grozījums, uh, uh, tur uh, to es nepieņemu. Un, uh, goja uh, eh, priekšsādātais cimers grupas, uh, eh, gunas grozījums. Uh, tātad mēs uh, diezgan uh, skaidri redzam, ka būs ļoti plaša opozīcija uh, šādai uh, sadaļai. Tātad vismaz nosauktie cilvēki to noraida. Un tad ir jādomā, kā tad strādāt, kā pastāvošajās sadaļās iekļaut šos pastāvošos priekšlikumus. Uh, kas attiecas uz uh, ilgtermiņa slimībām un uh, aprūpi, jo šeit ir noteiktas uh, konkrētas tiesības, kuras var izmantot šobrīd lietotāji. Es ceru, ka šeit varēsim rast līdzsvaru, kur varēs atbalstīt pēc iespējas lielāks deputātu skaits. Komisijas priekšlikums ir vērsts arī uz nesenās Eiropas Savienības kopienu tiesas uh, um, spriedumus iekļaut par neaktīvajiem uh, pilsoņiem attiecībā uz sociālajiem maksājumiem. Es pieņemu zināšanai šos spriedumus, bet uh, es nedomāju, ka mums vajadzētu tiesas spriedumus kodificēt. Um, un arī uh, valstu un valdību vadītāji to neatbalsta runājot par komisijas priekšlikumu par pieeju veselības aprūpas pakalpojumiem dalību valstīs. Tātad, ja mēs vēlamies rast vienošanos, tad mums būs jādiskutē arī par šiem te spriedumiem, bet es negribētu, lai visas debatas pārņem diskusijas par šiem tiem spriedumiem, jo šie spriedumi tāpat jau ir kā likums, likuma norma. Uh, Uh, un tagad par uh, nosūtīšanu un par uh, strādāšanu dažādās vietās. Šeit ir jāstandardizē procedūras par tiem dokumentiem, kas ir jāiesniedz, lai saņemtu sociālo atbalstu. Un jārunā arī par to, kā tiek iesniegti šie dokumenti un kā tos var saņemt. Piemēram, ja kāda dalībvalsts, kurā cilvēks strādā, nepieņem šos dokumentus. Ir jāveicina administrāciju sadarbība. Sadarbības uh, princips ir jāīsteno, uh, jānosaka īsāki atbildes laiki un uh, atbildē ir jāiekļauj arī um, kompetences starp kompetentajām iestādēm. Uh, un daudz deputātu šajā komitejā 120. 138. grozījums un sociāldemokrātu atbalstīja, un šeit es domāju arī Agēras kundzes grozījumu un, un lai nodrošinātu uh, administrāciju labu sadarbību un pilsoņu aizsardzību Eiropas Savienībā, es vēlētos, lai tiktu izveidots uh, elektroniskais tīkls, lai sociālās apdrošināšanas iestādes būtu savienots līdzīgi kā notiek uh, um, Beļģijā ar Carrefour sistēmu un kur ir sociālais nodrošinājums, un tādu vajadzētu izveidot Eiropā, jo citādi uh, Eh, mēs nenodrošināsim modernu, eh, modernu dokumentu apriti. Okay. Okay. Les amendements. Tālāk grozījumi 460, 61, 462 iesnieguši goē. E un sociāldemokrāti un tautas partija arī ir iecerēti šajā pašā virzienā, esmu par to gandarīts. Tāpat svarīgi ir precizēt noteikums attiecībā uz nosūtītiem strādājošajiem. Minimālais obligātais eh, eh, pievienošanās eh, periods sociālās nodrošināšanas sistēmā. Tas ir 568. 69. iesniegušiem Morenšarķie Rolēns, tāpat kā 560. grozījums iesniegus Laurāgiem. Tālāk par do, Eh, attiecībā uz pārnesamajiem dokumentiem. Un visbeidziet, ļoti jūtīgs tematisko jautājumu lokus, kas ir eh, ģimenes pabalsta indeksācija atkarībā no bērnu uzturēšanās vietas. Tas nav komisijas priekšlikums atgādinu, bet atsevišķu dalībvalstu priekšlikums. Mazāk nekā 1% eh, maksājumu tiek veikts bērniem E, kuri atrodas citā valstī nekā strādā vecāki. Šajā gadījumā pabalstu summas aktualizācija atkarībā no bērnu dzīves vietas nozīmētu veidot sarežģītu un dārgu sistēmas izveidi. Viena ceturdaļa atbalsta šādu indeksāciju, e, vairāki nevēlas tādu opciju paredzēt indeksācija eh, veidotu diskrimināciju starp eiropiešiem, kas dzīvo eh, vienā un tajā pašā vietā un maksā vienus un tos pašus nodokļu veidus par vieniem un tie paši pakalpojumiem, un to būtu grūti pieņemt. Turklāt nekāda statistika nav no pieejama, lai apstiprinātu eh, valstu eh, finansēm eh, papildus slodzi. Un es um, esmu nobažījies, kā izdevumi varētu būt lielāki nekā iegums valstīm, kuras uh, gribētu šādu indeksāciju veidot. Tāpēc no savas puses es nevēlētos veidot šādu indeksāciju. Par to mēs varēsim runāt ēnu referentu sanāksmē lai redzētu, kādi iespējami ir risinājumi. Un noslēgumā es vēlotos, lai mēs atsabinātos no karikatūrām, lai mēs izvairīties no sociālā turisma, vispārīgas krāpšanas, protekcionismas, lai tā veidā, un es ceru, ka Šāda pārskatīšana dos iespēju nodrošināt um, pilsoņu sociālo tiesību nepārtrauktību un veicinās mobilitātes kvalitāti Eiropā. Un es paļaujos uz mūsu komitejas darbu pie, pie šī būtiskā leģislatīvā teksta. Atvainojos par savu ļoti ātro uzstāšanos un pateicos visiem par uzmanību. Uh, thank you, Mr. Ballas. Paldies, Balus kungs, par šo ļoti pedagoģisko jūsu priešlikumu apkopojumu. Manuprāt, mums tāds bija nepieciešams. Tagad došu vārdu ETP referentam Šulcs kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. Uh, Balasa kungam par šiem ievadvārdiem. Tā bija taisnība, gandrīz 700 grozījumu priekšlikumu, ja tos aplūkojam, tad ir rakstīts gandrīz par visu, un tad mums šeit eh, nodarbinātības komitejā ēnu referentu vidū būs jābūt ļoti elastīgiem, ja vēlamies atrast attiecīgus risinājumus. Mani mazliet satrauc tas, ka šķelšanās noteikti tikai politisko grupu vidū, bet arī starp jaunajām un vecajām dalībvalstīm, un jāpalūkojas, kā varēsim šeit atrisināt šo punktu. Sākšu ar tām lietām, kas, manuprāt, ir vismazāk pretrunīgāk cilvēkiem, ilgtermiņa aprūpe. Šeit, es domāju, mēs panāksim drīz vienošanos komitejā, jo daudz kolēģi izteicās arī par uh, integrācijas slimības sadaļā. Otrā lieta - kodifikācija saistībā ar ekonomiski neaktīvām personām. Par šo kodifikāciju runājot, varbūt varētu pārņemt to tiesību aktu, kas jau šobrīd ir spēkā. Uh, Eiropas uh, Savienības tiesas sprieduma attiecas uz uh, veselu virkni līdzvērtīgiem gadījumiem. Manuprāt, tas nodrošinot juridisko noteiktību, un šeit esmu optimists, ka gūsim vairākumu atbalstu un vienosimies par kopīgu punktu. Nākamais punkts uh, eh, - sociālā tiesības tas viss, kas attiecas uz um, krāpniecības apkarošanu, domāju, par to mēs varēsim uh, atrast risinājumu, piemēram, A1 veidlapa, šī norīkošana īstermiņā, tajā būtu iespējama arī nākotnē bez lielas birokrātijas. Administrīvās komitejas regulējums, manuprāt, arī šķiet pieņemams. Tik kamēr visās dalībvalstīs var nodrošināt to, ka A1 veidlapu ļoti ātri var pieprasīt pirms īstermiņa norīkošanas, tad es uh, varētu atbalstīt šādus risinājumus. Arī darbinieka zināma veida integrācija nodrošināšanas sistēmā pirms nosūtīšanas, manuprāt, arī šķiet sakarīgs priekšlikums. Uh, Nu, šeit jāņem vērā tas apstākļus, lai darbiniekam nav pārāk ilgi jāgaida, pirms viņi var tikt norīkoti un pirms uh, šis personas ir iekļauts kādā nodrošinājuma sistēmā. Nākamais punkts uh, - bezdarbnieku maksājumi. Šeit uh, agregācijas sadaļā mums ir visi iespējamie varianti, tādi varianti, kas pašreizējo vienas dienas normu attiecībā uz to, kurai dalību valstī ir jābūt atbildīgai, ka šī norma ir jāpārāk pat tur, un šeit tiek pieprasīti arī seši mēneši. Otrajā priekšlikuma daļā citi domā, ka ar iepriekšējā pirms apdrošināšanas laika ieviešanu varētu atrisināt šo punktu, citi nevēlas pārāk ilgu šo laiku, jo var gadīties tāda situācija, ka bezdarbnieki iekritīs tādā kā tiesiskajā caurumā, Un tad ir citi, kas uh, uzdod jautājumu, ko mēs darīsim ar bezdarbnieku, kas vairākās dalībvalstīs strādājas īsāk par trim mēnešiem. Kādā veidā tad šim bezdarbniekam jādodas atpakaļ savā profesionālajā darba dzīvē, lai konstatētu kādu laiku periodu, kur viņš ir tiesīgs saņemt attiecīgus maksājumus? Uh, Tāpat arī runājot par finansiālajiem un materiālajiem maksājumiem, šeit arī tāds punkts ir. Vēl viens punkts, ko pieminēja referents - bērnu naudas indeksācija no Aldas, no Goe, no EKR un ETP ir priekšlikums par bērnu naudas indeksāciju, un tā kā piekrītu šim, šai grupai vēlos eh, pas, pamatot. Pirmkārt, tas tā godīgi ir jāatzīst. Davids Kamerons no citām Eiropas Savienības dalību valstīm, valstu vadītājiem uh, guva šādus solījumus, lai Briti paliktu Eiropā, un tagad jāpaskaidro Eiropas pilsoņiem, kādēļ tas, kas toreiz bija spēkā, šobrīd nav spēkā. Eiropas komisija savā priekšlikumā apgalvo, ka tā ir dalība valstu kompetence nodrošināt ģimenes pabalstus, un nākamais punkts Eiropas Savienība indeksē bērnu naudu saviem nodarbinātājiem, ja tie tiek piemērot kādā dalībvalstī, kur ir zemāki eh, dzīves uzturēšanas eh, parametri, piemēram, Luksemburgā. Tas arī ir jāpaskaidro mūsu pilsoņiem. Un tad nākamais punkts. Darbinieki var eh, sevi piedāvāt par zemāku um, atalgojumu, ja tiek nodrošināta lielāka bērnu naudas maksājuma, un šo arī var uzskatīt par zinām sociālo dempiņu. Un piektais punkts - tās valstis, kas pretojas indeksācijai, tādas pastāv. Šīs eh, dalībvalstis jau šobrīd īsteno indeksāciju saviem pilsoņiem. Šeit vēlos pieminēt tādus piemērus, kas tā atklāti ir jānosaka. Ir virknē dalībvalstu, kuriem ir kritērijs eh, maksimālais maksimāli ieņēmumi, lai saņemtu bērnu naudu salīdzinoši ar citiem pakalpojumiem. Tad, kad kāds eh, vecāks eh, sasniedz šo slieksni, tad vairs eh, nesaņem šos pa pabalstus, bet ja otrs eh, vecāks strādā ārvalstīs, tad šai valstī ir jāmaksā šis eh, bērna pabalsts, nevis atšķirība, kāda būtu spēkā saskaņā ar spēkā esošiem likumiem. Un nākamais punkts - dažās dalībvalstis izskatās, ka um, ģimenēm ar bērniem nodrošina nodokļu atlaides, ja šis bērns uh, dzīvo tajā pašā maisaimniecībā, kur uh, vecāka strādā un maksā nodokļus. Praksē tas nozīmē, ka šim bērnam jāuzturās tajā pašā dalībvalstī, kur darba ņēmē ņēmējs, un, manuprāt, tas ierobežo darbinieku mobilitāti, un šo valstu pilsoņi tad eh, divreiz pārdomās eh, vai pametīs eh, savu valstu, lai dotos strādāt citur. Un vēl viens būtisks punkts ir viena dalībvalsts, kas nemaksā bērnu pabalstus bērniem savā teritorijā. Uh, ja šie bērni saņem bērnu pabalstu no citām dalību valstīm. Pastāv arī šāda veida diskriminācija. Un noslēdzošais būtiskais punkts izskatās, ka ir viena dalība valsts, kas ģimenes pabalstu no citām dalību valstīm sasaist ar uh, savu nodokļu maksāšanas normām. Tas nozīmē, ka ārvalstu ģimenes pabalstu, kuru mērķis ir atbalstīt šos ģimenes eh, finansiālo situāciju, beigās eh, viss tiek pārvērsts par tādu kā koalīcijas maksājumiem. Manuprāt, visi šie aspekti saistībā ar bērnu naudas maksājumiem ir būtiski, lai mēs saprastu, ar ko mēs šeit nodarbojamies. Mēs šeit nevēlamies piemērot diskriminējušu attieksmi. Nē, bet Eiropas komisijas viens procents, kas tiek piedāvāts kā aprēķina pabalsts, pamats, manuprāt, nav pareizs. Manuprāt, ir būtiski nodarboties ar jautājumiem, lai atrastu risinājumu, lai manas pieminētie aspekti tiktu ņemti vērā. To visu arī paziņoja komisija. Paldies! Uh, thank you, Mr. Schulz. Paldies, Šulc kungs. Pirms turpināsim ar Stīvens kundzi. Lūdzu, pārdomājiet runāšanas ātrumu. Tūkiem ir uh, grūtības panākt vislabāko tulkojumu, kādu viņi vēlas panākt. Lūdzu, vārds Stīvens kundzei. Paldies, priekšsēdētāji!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 piekritīs tam, ka mums ir jāpaveic ievērojams darbs. Šī sociālās nodrošināšanas sistēmas reforma ir vienlaicīgi nozīmīgs izaicinājums un iespēja. Tas nozīmē, ka mums ir jāparāda mūsu iedzīvotājiem, ka Eiropa ir vienlaicīgi sociāla un taisnīga un ka iekšējais tirgus eh, sniedz daudzas priekšrocības, bet nav sinonīms tām, ko mēs varam saukt uh, pār sociālo turismu vai sociālās nodrošināšanas sistēmu ļaunprātīgu no izmantošanu. Un šāds veistījums mums ir jānosūta pilnīgi skaidri. Tāpēc, kolēģi, es atbalstu komisijas priekšlikumu kas pārādz iespēju garantēt sociāliem maksājumiem, tu, bet ierobežot tos saviem mobilajiem pilsoņiem. Mana partija aizstāv to faktu, ka jauniebraucējiem pirmkārt ir jāiemaksā sistēmā, pirms tie var izmantot sociālos maksājumus un pakalpojumus, jo pretējā gadījumā varam apgalvot, ka e, ilgā termiņā sociālās nodrošināšanas sistēma tiks apgrūtinota, un tas ietekmēs arī Eh, brīvu pārvietošanos precēm, pilsoņiem pakalpojumiem Eiropas Savienībā. Mums no šādām situācijām ir jāizvairās. Tāpēc precizēju, ka šeit mēs vēršamies tikai pret eh, sociālo pakalpojumu turismu. Un tas, eh, tas nenozīmē nolūku atņemt pilsoņiem tiesības. Tāpēc es atbalstu pārejas perioda izveidi, vai tie būtu trīs vai seši mēneši, e, kas būtu pārejas periods, lai pilsonis pirms var izmantot sociālos pakalpojumus, viņš ir piedalījies šīs sistēmas iemaksās. Tālāk par e, bezdarba pabalsta tiesību pārnešanu. Es nedomāju, ka e, būtu jā, tā jāpagarina par sešiem mēnešiem, jo tas nozīmē e, sarežģītus kontrolas un citus pasākumus. E, tāpat neaizmirsīsim arī to, ka šodien ir vesela rinda tehnoloģiski iespēju, kas dod iespēju pieteikties darbā ārvalstīs bez nepieciešamības apmeklēt uzreiz šo valstu vai tajā uzturēties mēnešiem ilgi. Tāpat atgriezīšos pie visai strīdīgā indeksācijas jautājuma ģimenes pabalstiem, kā to norādīja referents. Un kā to uzsvēra arī citi kolēģi. No savas puses es atbalstu šādu ģimenes pabalstu indeksāciju, jo ļoti Svarīgi ir tas, lai bērns varētu izmantot to pašu atbalstu savai izglītībai. Tāpēc man ir jautājums, kāpēc komisija pastrādājošo nosūtīšanas direktīvas ietvaros aizstāv principu vienlīdzīga alga par vienlīdzīgu darbu, bet neaizstāv viena pabalsta, vienāda pabalsta principu ikvienam bērnam. Manuprāt, šeit ir pretruna. Un Tagad jautājums par nosūtīšanu. Manuprāt, šeit mēs varam vienoties par to, ka krāpniecības gadījumi nav pieļaujami. Turklāt es apsveicu justīcijas tiesas nolēmumu atvara lietā. Kas šajā lēmumā ir teikts? Nacionālajie tiesneši nevar pieņemt dokumentus, ja tie ir krāpniecības eh, objekts. Es domāju, ka jāseko tam, lai šis princips tiktu eh, nostabilizēts mūsu likumdošanā, dārgie kolēģi. Es zinu, ka šis jautājums te būs vienkāršs, bet esmu pārliecināta, ka ikvienam ir vēlmi sagatavot līdzsvarotu tekstu. Un esmu gatavs no savas puses nākt klajā ar konstruktīvu priekšlikumu. Paldies, paldies, Stīvens Kundze. Nākošais runātājs deputāta Harkina. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā vēlos pateikties referentam par ļoti visaptverošo priekšlikumu prezentāciju tāpat arī par uh, grozījumu prezentāciju, kas tika iesniegt. Nu, mans perspektīvas sociālās nodrošināšanas koordinācijai ir, ir jānodrošina tas, lai tie pilsoņi, kas meklē nodarbinātību, būtu aizsargāti ar attiecīgu sociālo tiesību spilvenu starp šīm dažādajām sistēmām. Runājot par detaļām, par bezdarba pakalpojumu, bezdarba pabalstiem, to eksportu, kā jau referents e, minēja, ir dažādi pētījumi, kas liecina, ka šeit laika pagarināšana nodrošina lielākas iespējas darbiniekiem atrast darbu. Principā mani apmierina komisijas priešlikums, taču esmu gatava apsvērt šeit pagarinājumu. Taču ņemot vērā šo kontekstu, viena no grūtībām, ar kur saskaramies, ir tāda, ka dalībvalstīm ir problēmas uh, uzraudzīt šo personu, darbinieku, kas atrodas ārvalstīs. Un savā veidā tas var radīt uh, diskriminējošu situāciju attiecībā par tiem darbiniekiem, kas atrodas uz vietas dalību valstī. Tātad šeit ir zināmas problēmas, taču es domāju, ka mēs varēsim atrast risinājumu. Runāt par šo apkopošanu, šeit varu atbalstīt komisijas priekšlikumu. Um, Runāt par pierobežu darbiniekiem, mums ir jānodrošina viņiem attiecīgs, attiecīga aizsardzības sistēma. Un tad runāt par šo galīgo tekstu, šis punkts par 12 mēnešiem, vai tiem jānotiek secīgi, vai tos var saskaitīt kopā. Un šeit būs problēmas ar administratīvajām lietām. Viss uh, pastāv bīstamība, ka viss paliks tik sarežģīti, ka būs problēmas e, praksē. Un tad e, runājot par ilgtermiņa aprūpi šeit e, neatbalstam atsevišķas sadaļas izveidošanu par ekonomiski neaktīvajām personām. Par šo klasifikāciju vēlamies panākt līdzsvaru, taču esmu gatava uzklausīt argumentus par šo punktu no visām pusēm, jo katrs uh, Savienības tiesas spriedums uh, bija tomēr atšķirīgs. Dažreiz mēs varam ņemt tos vērā konkrētajā gadījumā, dažreiz nē, un tas mums viss ir jāņem vērā. Par uh, darbā norīkotiem darbiniekiem Es domāju, ka mēs vēlamies nodrošināt, lai ik viens mūsu priekšlikums būtu pēc iespējas skaidrs un konkrēts, taču varam visi vienoties, ka iespējams krāpniecības gadījumā jāpanāk tāds kompromiss, lai varētu izvairīties no krāpniecības. Ģimenes pabalsti, tāpat kā citās grupās arī Aldē ir dažādi viedokļi, esam iesnieguši priekšlikumus grozījumiem no dažiem kolēģiem, kas atbalsta godīga mehānismu ieviešanu ģimenes pabalstu apre, aprēķināšanai, kad uh, vecāki strādā vienā dalībvalstī un bērni dzīvo citā. Manuprāt, Šulc kungs uh, ļoti labi aprakstīja uh, to, cik dažādas sistēmas dažādā veidā darbojas dažādajās dalībvalstīs, sākot ar pakalpojumu nodrošināšanu līdz pat nodokļu sistēmām. Manuprāt, mums ir jāizpēta šīs sistēmas un jāplūkojas, vai varam atrast tādu formulu un risinājumu, kas darboties visur. Manuprāt, tas būs jo īpaši grūts darbs, taču es domāju, ka mums ir jāpiemēro visi centieni, lai panāktu savu veidu vienošanos par šo ļoti būtisko jautājumu. Vēlreiz vēlos minēt, ka esmu ļoti atvērta uzklausīt dažādos veidokļus, atrast kompromisu. Vēlreiz paldies referentam un ar nepacietību gaidu labu sadarbību, kā saprotu daudz garu sanāksmu laikā. Paldies! Paldies! Palamus Lopes Permejo kundze. Gracias, presidente. Paloma Lopes Bermeho. Paldies priekšsēdētāji. Aizstāv kolēģi, kur un eh, kurā nevarēja būt klāt, jo viņa ir mūsu grupas priekšsēdētājiem un viņai bija citi pienākumi. Sagatavoju Gabriels Cimmeres priekšlikumu un nolasu to kopumā. Mēs atbalstām referenta nostāju Un ar saviem grozījumiem mēs vēlamies stiprināt ziņojumu un to uzlabot atsevišķos aspektos. Mūsu grozījumi vispārīgā veidā ir balstīti uz četriem principiem. Pirmais no tiem ir seksuālās eh, nodrošināšanas sistēmas koordinācijas noteikumiem ir jāņem vērā vislabākajā veidā visu Eiropas eh, pilsoņu eh, sociālās tiesības. Vienlīdzīga izturēšanās ir nozīmīga. Otrkārt, noteikumiem ir jābūt maksimāli vienkāršiem pilsoņiem. Mums ir jāizvairās no administratīvām barjerām Eh, pilsoņiem, kas izriet no sarežģītiem notiekumiem. Treškārt, nekādā eh, ziņā mēs nedrīkstam pakļaut Eiropas pilsoņus aizdomām, tāpēc, ka tie izmanto savas tiesības uz mobilitāti, un ceturtkārt, mums vislabākajā veidā ir jāizstraidā, jāizsargā strādājošie no mēģinājumiem veikt sociālo krāpšanos no uzņēmumu puses. Es eh, neizplodīšu par šiem grozījumiem, bet uzsvēršu atsevišķus aspektus attiecībā uz strādājošiem bez ienākumiem, kas meklē darbu, un iedzīvotiem, kas nav ekonomiski aktīvi. Pasvītrojam tādus elementus, kurus varam iekļaut sociālajā nodrošināšanā, kā minimālo subsīdiju koordināt, vai domāt sociālās nodrošināšanas aizsardzības režīmu visiem nosūtītajiem, kuri šobrīd ir palikuši ārpus normas. Grozījumi ir paredzēti, lai nodrošinātu tiesības un uzlabotu opcijas tiem nosūtītajiem strādājošiem, kuri atrodas bez aktivitātes, bez ienākumiem un meklē darbu. Protams, tas nedrīkst kavēt viņu piekļuvī tiesībām. Mums e, ir jādomā par pārobežu strādājošiem, par veselības aprūpi un e, uzņemšanas valsts sociālajiem pakalpojumiem. Tālāk par ilgatermiņiem pabalstiem. Mēs uzklausījām dažādus argumentus eh, dalībvalstu veselības aprūpas sistēmās, privātajās sistēmās un arotbiedrību viedokļus. Mēs eh, es dzirdējām, kā paredzēt paškapitālu ilga termiņā aprūpei varētu radīt neparedzēta rakstura problēmas. Tāpēc eh, ilgatermiņa aprūpei Eh, izdevumi ir jāiekļau veselības sadaļā. Tas ir pirmais pants eh, maksājumiem pielikumā. Mēs varam, eh, mēs piedāvājam atsevišķu uzlabojumus visu teksta garumā šajā sakarā tālāk uz bezdarba pabalstu pārobežu strādājošajiem. Komisijas nodoms iek, iekļaut 12 mēnešu periodu līdz var pieprasīt eh, pabalstu par aktivitāti dalībvalstī, eh, mums liek domāt par administratīvu raksturu problēmām. Varētu būt kavēšanās ar eh, pabalstu maksājumiem, vai tie varētu tikt zaudēti. Mēs piedāvājam iespēju saņemt Eh, pabalstu eh, no pēdējās aktivitātes valsts vai mītnes valsts. Tas samazinātu administratīvās barjeras, kā arī dotu iespēju meklēt darbu tur, kur ir vairāk darba iespēju. Mēs piekrītam eh, bezdarba pabalstojuma eksporta iespējas. Tā, tā ir jādod iespēja tikt saņemtām līdz termiņu beigām, un tādā veidā strādājošais var atrast darbu, tajā pašā laikā samazinot administratīvās problēmas pārobežu situācijās. Tāpat eh, jāapzinās, ka trīs mēnešu perioda iekļaušanas līdz brīdim, kad var strādājošais pieprasīt bezdarba pabalstu, var sarežģīt um, darbu gan strādājošiem, gan administrācijai. Mēs vēlamies to samazināt līdz vienam mēnesim. Mēs uzskatām, ka jāvienkāršo viss, ko noteikumos var vienkāršot. 61. pantā par īpašiem noteikumiem mēs varētu šo periodu atcelt vispār un tāpēc tādējādi E, pa, pabalsta maksājumi ir jāpiemēro sastajam pantam. Mēs atbalstam komisijas pieju tam, ka ģimenes pabalsti un kas nomaina e, atalgojumu maternitātes un paternitātes ietvaros tiek e, izmaksāta personai, kas ir pakļauta kompetentajai valstī. Mēs uzskatām, ka tas ir būtiski pārrobežu maksājumu ziņā. Un visbeidzot ir ļoti svarīgi tas, lai nosūtītie strādājošie nebaidītos zaudēt savus atbalsta maksājumus nevienā situācijā un lai viņu tiesības tiktu ņemtas vērā jebkurā gadījumā. Šie ir ļoti būtiski jautājumi mūsu stabilitātei sabiedrībā un ekonomikā, tāpēc esmu pārliecināta, ka mūsu darba rezultāts eh, būs auglīgs. Esmu referentā un nēnu referentu un grupu rīcībā, un jūs varat rēķināties ar mūsu atbalstu šajā īstenojamajā darbā. Paldies! Thank you. Uh, I'll give the... Paldies. Džīna Lambert. Paldies. Mums ir um, samērā daudz darba, un man ir tāda sajūta, ka būtu labi, ja šīs priekšlikums būtu pievadāvāts kā pārskatīšana, tad mums mm, tiktu ietaupīts samērā daudz laika, bet eh, tas varbūt attieksies uz nākošo pārskatīšanu. Tālāk par atsevišķiem būtiskiem jautājumiem, ko uzsver referents. Sākšu ar ilgtermiņa aprūpi. Mēs varam piekrist šeit daudziem citiem priekšlikumiem par to, ka tas nav jāapskata kā atsevišķa nodaļa, bet jāatstāj tādā pat struktūrā kā šobrīd. Mums ir vesela rinda grozījumu, kur mēs šos elementus esam iestrādājuši, bet mēs ceram uz vislabāko rezultātu, ko mēs varētu sasniegt. Tālāk pār atsauc uz ekonomiski tā saucamajiem neaktīvajiem. Mēs mēģinām izņemt šo sadaļu, jo tiesu praksa ir visai nestabila šajā sakarā attiecībā uz to, ko šis iedziens varētu apzīmēt. Un mēs negribētu šo aspektu iekļaut. Runājot par pārobežu strādājošajiem, un es šeit nedomāju tos, kas strādā pierobežā. Mums ir jāapzinās, eh, ka ir atšķirības starp tiem, kuri ir nosūtīti strādāt uz citu valsti vai eh, kuri strādā kāda uh, Eh, cita vadībā. Līdz ar to mēs nosūtītos strādājošos redzam kā apakš kategoriju tiem, kuri ir nosūtīti, un mēs vēlētos vienkāršot esošo sistēmu, kas nozīmē eh, piedāvāt periodu, kas ir atvērts uz trim mēnešiem, kad nav jāinformē dalību valsts par ceļošanu, kad jūs ceļojat, jo dalība valstis pievērš lielāku uzmanību lietām, kas notiek caur iekšējo tirgu, nevis sociālās nodrošināšanas sistēmām. Un mēs diskutējam par šo jautājumu ar referentiem, par personām, kas nav nosūtīti, bet strādā e, nosūtīto strādājošo direktīvas ietvaros, lai varētu izpildīt un nodrošināt savas tiesības. Tālāk ir jautājums, cik ilgi kādam ir jāatrodas sociālās nodrošināšanas sistēmā nodarbinātības valstī. Mēs piedāvājam divus mēnešus. Pirms jūs var nosūtīt strādāšanai ārvalstīs tālāk par ģimenes pabalstiem. Mēs eh, pap paplašinājām tālāk komisijas priekšlikumu. attiecībā uz paredzamo ienākumu, bet mēs neatbalstām eh, indeksēšanu mūsu prāts sistēmas, jo tā ir sarežģītas un tie, kuri veic iemaksas sistēmā, ir tiesības saņemt pabalstus no šīs sistēmas. Un mums arī jādomā būtu par solidaritāti šajā sakarā, bet kā jau es sacīju iepriekš, mums ir jādomā par tiesībām, kuras jūs esat tiesīgi saņemt, un arī šie maksājumi būtu jāsaņem, tāpēc mēs indeksāciju neatbalstām. Viens īpašs secinājums no šiem diskusijām par pilsoņu tiesībām attiecībā uz slimības eh, pabalstu eh, nozīmē, ka esam sagatavojuši grozījumu, kurā pils, eh, iedzīvotājiem ir jābūt iespējai pievienoties mītnes valsts slimības pabalstu sistēmai jo pretējā gadījumā var būt grūtības izmantot attiecīgos pakalpojumus. Tālāk par peļņas eksportu mēs un pabalstu eksportu. Mēs to atbalstām un pabalstu var eksportēt līdz tā pastāvēšanas beigām bet mēs nevaram atbalstīt trīs mēnešu periodu pirms var saņemt atbalstu, jo ņemot vērā dažādus aspektus, es domāju, ka ir vairāk eh, jautājumu, ko šāds priekšlikums rada, nekā tas sniedz atbildes. Tāpat jautājumi par administratīvo komiteju un piekļuvi tai, lai varētu atrisināt problēmas un atsevišķi grozījumi, kas ir paredzēti uz deleģēto aktu ieviešanu, jo mūsu prāts šie jautājumi nereti interesē parlamentu, tādējādi te būs īsumā mūsu piedāvātie priekšlikumi un mēs mēģināsim visu pabeigt līdz pat šī perioda beigām. Thank you. Paldies. Nākošais runātājs ir Laura Agējā no FDD. Viņas nav klāt, viņas vai viņas vietā kāds uzstāsies, tas nozīmē dosim vārdu ENF eh, e grupai. Eh, Davids Martēns, paldies. Eh, ēna referente ir Melēna kundze, bet viņas nav klāts. Lūdzu viņu atvainots. Paldies! Tādā gadījumā mēs varam pāriet pie deputātiem, kur vēlas izteikties, sākot ar eh, Renātu Vēberu. Paldies, priekšsādātāji! Es vēlos pateikties eh, referentam par sagatavoto ziņojumu un prezentāciju. Tik tiešām šis ir ļoti nozīmīgs eh, leģislatīvais teksts, kurš arī parāda to, cik sarežģīta ir Eiropas Savienība ar dažādām sociālās nodrošināšanas sistēmām dalībvalstīs. Lai balstīt sistēmu uz ideoloģijām, uh, kur vieni aicina uz vairāk sociālos nodrošināšanas, citi uz mazāk. Tas būtu normāli, bet mani, e, vairāk, bažā, manī vairāk bažas vieš dalījums pa dalībvalstīm, kas varētu novest pie netaisnīgām sistēmām un diskriminācijas, un es gribētu nosaukt tikai vienu aspektu, kas ir bērnu pabalsti. Komisija pirms diviem gadiem paziņoja, ka tā ir iecerējusi šādu pārskatu. Beigās komisija nonāca pie slēdziena, ka vairāk apsvērumu dēļ tas nav jādara. Tomēr šajā ziņojumā ir vairāki grozījumi, kuri runā par indeksāciju. Es nebiju iedomājusies, ka indeksācija varētu tikt uzskatīta par ekvivalentu diskriminācijai, bet tas būtu vēl eh, cits jautājums. Un tagad jau, eh, tie, kuri piedāvā šo grozījumu, doma ir tāda, ka ja bērns nerezidē kopā ar to vecākuši saņems peļņu, tad bērnam būtu tiesības saņemt pabalstu valstī, kur bērns atrodas. Vai tas nozīmētu to, kā, ja pilsonis, kurš strādā Nīderlandē, ir ar bērnu Arubā, tad bēr, bērns saņem pabalstu, kāds tas ir Arubā, vai Vācijas pilsoņu bērns, kurš dzīvo Burundī, vai tas būtu Burundi atbalsts, es gribētu saprast jūs domu gājienu. Izņemot, ja jums ir prezumcija par to, ka strādājošie no citas dalībvalsts var būt ar bērniem izcelsmes valstī, un tad jau tā ir diskriminēšana. Otrkārt, vācu strādājošais Rumānijā, manā valstī, bet viņš saņem vidējo vai augstāk par vidējo Rumānijas algu. Un ja viņa bērns atrodas Vācijā, kā jūs atrisināsiet šo situāciju? Vai ir Rumānijas darba devējs maksās pabalstu pēc Vācijas likumiem? Un vēl viens aspekts referentam, kas ir normāls pragmatiskā līmenī. Mēs runājam par vienu procentu bērnu, kas varētu atrasties šādā situācijā. Vai ir vērts tērēt tik daudz līdzekļu, lai izveidotu sofisticētu saržģītu mehānismu, vai mēs runājam par to, ka tuvojas vēlēšanas un kaut kas atsevišķās valstīs ir jāpiedāvā vēlētājiem. Es domāju, ka mēs varam paturēt prātā to, kas ir taisnīgs un solidārs Eiropas Savienībā. Paldies! Lēners kungs! Dank u, eh, dank u voorzitter. Um, ik wil graag... Paldies, priekšsēdētājs. Es gribētu runāt par vienu likumdošanas tematu par pārobežu strādājošajiem, jo šajā gadījumā mums ir iespēja personām pārobežu eh, reģionā, kā tas ir manā gadījumā Limburgā strādāts, robežas otrajā pusē, vai meklēt tur darbu eh, mums būtu jāizmanto šāda iespēja. Mēs esam izvēlējušies mūsu grozījumā šādu izvēli, ka tad, kad piecus gadus pārobežu strādājošais ir strādājis savā valstī un kļūst par bezdarbnieku, viņš var izvēlēties, kurā valstī saņem bezdarba pabalstu. Tas dod iespēju paturēt saikni ar darba tirgu, kurā ir vairāk iespēju darba atrast Tā ir unikāla iespēja, tad nevienmēr tā tas darbojas pārobežu strādājošo gadījumos. Ir sarežģītas situācijas šiem pārobežu strādājošajiem un ir jāmeklē katram konkrētajam gadījumam piemērot risinājumu, jo tas, kas dar vienam, iespējams ir ļoti sarežģīts risinājums citam. Komisija ir pētījusi visas opcijas un Šāda izvēle būtu vislabākā tiesība aizsardzīšana, vislabākā iespēja atrast darbu un būtiska, lai varētu stimulēt pārobežu nodarbinātību. Trīs prioritātes eh, MPL komitejā mūsu prāts - tiesības, kas skār tūkstošiem personu Eiropā, un es domāju, ka mums vajadzētu domāts par viņu likteni. Paldies, Anna Sanders, paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos pirmkārt pateikties referentiem, ēnu referentiem par īstenoto darbu un vēl novēlēt veiksmu atlikušajā. No savas puses izteikšos par nodaļu attiecībā uz piekļuvu bezdarba pabalstam mobiliem strādājošajiem. Es uzskatu, ka Eiropas komisijas priekšlikums kopumā ir iecerēts pareizajā virzienā, it īpaši tad, kad ir runa par uh, pagarinājumu līdz sešiem mēnešiem eksportēt pabalsta tiesības bezdarba gadījumā. Tas nozīmē arī izveidot minimālo trīs mēnešu aktivitātes periodu mītnes valstī, lai varētu iegūt tiesības uz bezdarba pabalstu, bet it īpaši es gribētu pasvītrot, kā kolēģis Leiners, stāvokli, kādā ir pārobežu strādājošie. Manā vēlēšana apgabalā Francijas austrumos tādu ir daudz, un es vēlētos pasvītrot to, kā es atbalstu minimālās aktivitātes eh, periodu 12 mēnešiem, 3 mēnešu vietā pirms notiek pab bezdarba pabalsta maksājuma transfers. Manuprāt, tas ir svarīgi, jo pats, jā, geogrāfiskais stāvoklis novirza strādājošos uz kaimiņu valsti, tad, manuprāt, tomēr viņu interešu centrs vairumā gadījumu ir mītnes valsts. Tāpēc es domāju, ka ir šāda iespēja viņiem jādod izvēlēties, pieteikties viņu mītnes valsts bezdarba vai nodarbinātības dienestos vai pārobežu dienestā, kā tas ir iespējams pierobežas, jo šiem pārobežu strādājošajiem ir jādod iespēju e, iziet apmācību kursus, taiskaitā savā pirmajā valodā, un mums arī to ir jāatbalsta runājot par nodarbinātības veicināšanu. Paldies! Nākošais runātājs Dečevkungs. Paldies, priekšsādātāji! Vispirms es gribētu pateikties Gijomam Balasam par eh, projektu. Tas ir ļoti apjomīgs un arī labs pārskatīšana attiecībā uz sociālo aizsardzības uh, sistēmu koordināciju bez. Tātad plakus nosūtīšanas direktīvai ir viens no svarīgākajiem jautājumiem šajā sasaukumā. Pārstrādājot pastāvošās sistēmas attiecībā uz pilsoņu brīvu pārvietošanos, tā tiks uzlabota un tā ir jāpaplašina. Un šeit taisnīgums un skaidra un uh, droša juridiskā situācija ir ļoti svarīga pilsoņiem tāpat kā taisnīgs sloga sadalījums starp dalību valstīm. Bet arī īstenojamība visiem šiem noteikumiem ir ļoti svarīgs aspekts. Tiem ir jābūt īstenojumiem visās jomās un visās valstīs. Es gribētu Gijomam Bālasam uh, sirsnīgi pateikties par norādi uh, uz uh, sociālās apdrošināšanas kartas ieviešanu vai sociālās apdrošināšanas numuru ieviešanu. Tas man ir ļoti svarīgs jautājums šeit. Kaut kam ir jānotiek, jāiet uz priekšu. Tas ir labs veids, kā organizēt uh, nodarbinātības kontrolas, un tādējādi labi varēs arī izsakot uh, um, tam, kur cilvēks kad ir strādājis un kādas tiesības viņam ir uz maksājumiem. Uh, Es domāju, ka tāda patiesa modernizācija pastāvošajos uh, noteikumos var uh, tikt panākta, ja datu apmaiņa digitālā veidā starp dalību valstīm tik saprātīgi organizēta. Un es domāju, ka tam ir jābūt vienam no galvenajiem punktiem, uh, lai aizsargātu darba ņēmējus runājot par viņu nosūtīšanu darbā uz citām dalībvalstīm. Šeit ir jāpanāk pēc iespējas lielāka caurskatāmība. Un, lai apkarotu A1 uh, veidlapu viltošanu, ir vajadzīga digitālā datu apmaiņa. Un vēl par likumā noteiktajiem termiņiem, ko um, iestādes eh, B dalību valstī var izmantot, lai saņemtu informāciju. Ja šis termiņš ir noticējis, tad eh, dalību valstī eh, pašai ir jāspēj to kaut kā aizstāt. Es domāju, ka administratīvā koordinācija Eiropā ir steidzam nepieciešama. Uh, un mums ir vajadzīgi pienācīgi e, IT rīki, lai iestādes beidzot e, ietu lai, līdz laikam un varētu e, aizsargāt darbņēmēju tiesības. Paldies! Uh, thank you. Paldies! Un tagad došu vārdu Ibekera kungam, kurš ir atgriezies. Liels paldies, priekšsādātājs kundze! Es gribētu referentam un arī ēnu referentiem sirsnīgi pateikties par to, ka viņi savu darbu ir eh, ļoti profesionāli veikuši attiecībā uz sociālā nodrošinājuma sistēmām, jo īpaši pateicos eh, Šulces kungam, mūsu tautas partijas eh, ēnu referentam, uh, šajā jautājumā. Viņš visu laiku aizstāv mums svarīgos jautājumus. Par ko tad šeit ir runa? Par ko es gribu runāt, tā nav sagadīšanās, tas ir ģimenes pabalstu indeksācija. Šeit ir runa par to, ka bērnu uzturēšanas izmaksas tiek vismaz daļai sēktas tur, kur viņi dzīvo, un nevis citur. Tas ir vienkārši. Šeit uh, ir e, sociālā taisnīguma aspekts jāuzsver atbilstoši bērnu dzīves uh, uzturēšanas izmaksām, uh, ir arī jāsniedz šie uh, pabalsti. Nu jā, Lielbritānijā kaut kas tiek piedāvāts, bet um, mēs šeit uh, nevaram par to runāt, bet mums ir jārada ietvers, kas šo uh, ģimenes pabalstu indeksāciju padara iespējamu. Gribētu norādīt uz to, ka no Austrijas uh, puses ir iesniegts priekšlikums, bet uh, tur indeksācija nav paredzēta kā obligāta, proti, uh, kas nebūtu spēkā attiecībā uz visām dalībvalstīm, bet tā ir paredzēta kā iespēja, kuru katra valsts var izmantot, ja tā vēlas, par to lemjot atsevišķi. Tātad, ja mūsu kanclers Sebastians Kurts Uh, vēlas uh, sociālo taisnīgumu Austrijas un uh, citām ģimenēm Austrijā nodrošināt, tad tas ir Austrijas lēmums. Un arī mūsu sociālo lietu ministre ļoti precīzi definē, ka šī indeksācija, kā to mēs esam formulējuši mūsu priekšlikumā komisijai, ka tā iet abos virzienos. Protams, ka mums tad jārēķinās arī ar to, ka vienā valstī uh, ir jāizmaksā vairāk, ja um, tur kāds dzīvo ar saviem bērniem. Tātad šis te dimensijas, kas tiek uh, iekļautas dimens, uh, diskusijās, vienmēr tiek uh, norādīts uz šiem te, uz šo te vienu procentu, tas kropļo patieso ainu. Austrijā te ir runa par ceturdaļu miljārdu eiro, kas šeit tiek izmaksāts. Uh, Un šis apjoms jau varētu būt augstāks. Tie ir 2016. gada skaitļi. Es domāju, ka mēs drīzāk esam jau pie 300 miljoniem. Un um, mēs varētu pusi ietaupīt, ja mēs nebūtu spiesti izmaksāt naudu uh, bērniem, kas dzīvo citās valstīs. Gribētu precizēt, ka Eiropas komisija, manuprāt, jau sen tai būtu eh, bijis jāveido eh, juridiska skaidrība, juridiska skaidra situācija, un um, es ceru, ka um, kolēģu uzdotais jautājums komisijai šo uh, situāciju noskaidros. Drīzumā arī būtu jāsniedz atbilde, un es ceru, ka šī te argumentācija ir visiem saprotama un pieņemama, un es ceru, ka pēc iespējas vairāk kolēģu to atbalstīs. Paldies! Mr. Gerike. Gierikas kungs, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsādātājs kundze, paldies arī par šo visaptvarošo ziņojumu. Man ir ļoti svarīgi, lai sociālā nodrošājuma sistēmas Eiropas Unības dalība valstīs tiktu salīdzinātas, jo īpaši, ja mēs runājam par ģimenes atbalstu. Uh, Te ir jāizlīdzina nevienlīdzības starp tiem, kam ir bērni un kam nav bērni. Piemēram, par bērnu pabalstiem. Iedomājieties, valsts maksā 5,9 miljārdus eiro bērnu pabalstiem ģimenēm ārvalstīs. Tā ir uh, gandrīz piekdaļa no visiem bērnu pabalstiem. Izklausās jocīgi, bet tā tas ir. Vācija to dara arī balstoties uz Eiropas Savienības noteikumiem tiem noteikumiem, par kuriem mēs šodien šeit runājam. 200 tūkstoši bērnu ārvalstīs šobrīd saņem vācu bērnu pabalstus. Un uh, darba aģentūra, kas ir atbildīga, galvenokārt ir Polijā, Rumānijā, Horvātijā un Čehijā dzīvojošie bērnu ģimenēm. Tas nozīmē, ka pirmajam un uh, otrajam bērnam tie ir 194 eiro mēnesī, otrajam bērnam um, um un, tad 189 uh, un 123 eiro katram nākamajam bērnam. Uh, Rumānijā vidējā alga šobrīd ir 641 eiro mēnesī. Tie ir fakti. Un kāpēc es to saku? Tāpēc, ka tas ir viens no svarīgākiem jautājumiem, ko mēs uh, uzskatām, ka ir jāapspriež, runājot par sociālo nodrošinājumu sistēmām Eiropā. Un es varu piekrist tautas partijas kolēģiem. Mums ir jāuzdod uh, jādrīkst uzdot uh, Eiropā jautājums, uh, vai tiešām valstīm ir jāmaksā katram bērna atbalsts, uh, bērnu pabalsts, uh, ja bērni vairs jau sen nedzīvo valstī vai varbūt pat nekad nav dzīvojuši šajā valstī, kur viņu viens no vecākiem strādā. Tātad vai valstī ir jāmaksā mm, bērna pabalsts? Uh, bērniem ārzemēs. Varbūt, ka vismaz indeksāciju vajadzētu paredzēt, pielīdzinot maksājumu apjomu, um, dzīves uzturēšanas izmaksām attiecīgajā vietā, kur bērni dzīvo. Es uzskatu, ka vajadzētu. Mums vajadzētu pieļaut šo jautājumu, jo tie ir tie jautājumi, kurus uzdod mūsu uh, pilsoņi, un viņi arī ievēlē man šajā parlamentā. Paldies! Thank you, Mr. Christensen. Paldies, Kristensenkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, teikšu, ka es neapskaužu referentu. Viņam tas viss būs jāapkopo un eh, jāizlīdzsvar un jārod risinājums, un tas nebūs vienkārši, jo mēs dzirdējām ļoti atšķirīgus viedokļus. Mēs šeit, eh, kā Eiropas parlamenta deputāti, strādājam un nevis kā mūsu valstu pārstāvji. Jā, mēs esam no savām valstīm, bet mums ir jārūpēs par to, lai eh, šeit tiktu radīta tāda saskanīga sistēma. Gīrekas kungs runāja par eh, ģimenēm, pārobežu kontekstā un nevis tikai par ģimenēm Vācijā. Un te mums būs jābūt ļoti piesardzīgiem, jo visā citādi uh, Eh, mēs nonāksim pie tā, ko pieminēja Vēbers kundze, ka tas viss vairs nebūs eh, taisnīgi, ja situācija tiks eh, apskatīta tikai no savas valsts perspektīvas. Tas ir saistīts ar to, ka dzīvojot citā valstī ir arī saistības, un no šīm saistībām tad izriet arī tiesības darba spēks, darba ņēmējs, kas ierodas kādā valstī, Tie ir tie darbņēmēji, kurus mēs ar prieku uzņemam. Tātad viņi apmetas uz dzīvi, viņi maksā nodokļus attiecīgajā jaunajā valstī, un tad viņi saņem arī tiesības uz maksājumiem un atbalstu. Un tas ir pamatoti. Viņi maksā nodokļus tāpat kā pārējie darba ņēmēji šajā valstī. Bet tad ir uh, vēl daži punkti. Ja mēs raugāmies uz dalību valstu atšķirīgajām sistēmām, tur jāpanāk tāds taisnīgs līdzsvars. Es gribētu um, uzsvērt divus punktus. Pirmkārt, tātad, lai mēs varētu eksportēt šos te uh, um, sasniegt tos maksājumus un arī par indeksāciju bērnu pabalstiem. Varbūt, ka to varētu attiecināt arī uz citiem maksājumiem, piemēram, kā tad ir ar pensionāriem, kuri um, pensijā grib dzīvot uh, kādā saulainā valstī, to arī varētu indeksēt. Te mēs uh, tātad atveram uh, vārtus kaut kam, kas varētu um, sākt attīstīties un, un to vairs nevarētu kontrolēt. Uh, Mums jāraugās, kā tad, eh, kādi pienākumi ir pret eh, to valsti, kas veic šos maksājumus. Ja mēs eh, to varam paņemt līdzi, dodoties prom, tad varētu būt daži dāņi, kas gadu vai pusgadu pavada Spānijā, un viņi tad varētu ņemt līdzi visu uh, bezdarbnieku pabalstu, jo tur ir uh, jāreģistrējas tikai internetā. Tātad šis te princips, ka trīs mēneši ir jānostrādā valstī, kurā uh, jūs ierodaties, tas, manuprāt, ir pareizi. Ir valstis, kurās ir jāiemaksā pirms kaut ko uh, var saņemt, tātad vairāk kā trīs mēnešus jāiemaksā, bet jāraugās, lai uh, nebūtu arī uh, apgrieztā diskriminācija. Mums, protams, ir um, jāizveido tāda taisnīga un īstenojama sistēma, un tajā gribētu dot savu ieguldījumu. Mēs nedrīkstam pieļaut uh, to diskrimināciju, kuri uh, ierodas no citām valstīm, un arī nacionālo pilsoņu diskrimināciju nedrīkstam pieļaut. Paldies, Šulcis kungs, lūdzu! Jā, priekšsādātais kundz, paldies, eh, ka varu vēlreiz īsi eh, atbildēt, jo divi deputāti pie manis vērsās. Sākšu ar jums. Ir jānošķir, eh, piemēram, maksājums pensijai. Tur es kā darba ņēmējs iemaksāju sistēmā, un man tad ir pēc tam tiesības uz pensiju, bet par bērnu pabalstiem runājām šādās daudzās Eiropas valstīs ir viena alga, cik cilvēks pelna - 1000, 3000 vai 5000. Viņi saņem visi vienādu bērna pabalstu. Tātad cilvēks nekādā sistēmā nav neko iemaksājis, tas ir tāds papildu sociālais maksājums. Un tāpēc es nekad neiestātos par to, lai mēs tādus maksājumus kā pensiju vai citus maksājumus uh, indeksētu, jo tur ir bijušas iemaksas sistēmā. Paldies, Vēberskundze, par to, ka jūs savā jautājumā norādījāt uz lielu priekšrocību, kas ir Eiropas Savienībai. Jūs teicāt, kas tad notiek ar bērnu pabalstiem, jūs, manuprāt, nosaucāt Burundī vai citas valsts ārpus Eiropas Savienības. Tā jau ir tā problēma. Ar šīm valstīm katrai dalībvalstī ir atsevišķi līgumi. Mums Vācijai ir līguma ar citām valstīm, un tur ir rakstīts, ka jāindeksē, vai, piemēram, nav vispār bērnu pabalsta Eiropā. Mums ir 28 dalībvalstis Te mums ir vienoti noteikumi, un tā ir tā lielā priekšrocība mūsu pilsoņiem Eiropas Savienībā. Un labi, ka jūs to vēlreiz pieminējat. Tas ir atkarīgs tad no tā, kāda vienošanās vienai valstī ir ar uh, valsti ārpus Eiropas Savienības, vai tur ir bērnu pabalsts vai nē. Un uh, vēl gribētu īsi izskaidrot, kāda ir sistēma, ja es strādāju uh, vienā valstī un saņem bērnu pabalstu citā valstī. Es uh, apzināti nesaucu nevienu uh, Uh, valsti vārdā, to negrib darīt, bet, piemēram, jūs dzīvot vienā valstī ar savu bērnu un saņemat, tad, piemēram, 100 eiro um, bērnu naudu, un jūsu partneris, uh, māvs, vīrs, sieva, vienalga strādā citā valstī, un, piemēram, Vācijā, tad būtu tā, ka tad ir tiesības uz 190 eiro uh, bērnu naudu. Tad situācija parasti ir tāda, ka jūs saņemat 100 eiro no savas valsts, un tad uh, atšķirību šos 90 eh, eiro jūs saņemat no Vācijas. Kopumā jūs saņemat šos 190 eiro eh, kā bērnu pabalstu. Tātad 100 eiro pilnu likmu no savas valsts un 90 eiro no Vācijas. Bet uh, ir tādas valsts, kuras saka, jā, labi, no kaut kādas robežas kopš, piemēram, 1000 eiro algas vairs nebūs uh, bērna pabalsta, bet partneris strādā, piemēram, Vācijā un viņš tik un tā saņem šo 190 eiro. Tad, tad tiek diskriminēti eh, valstī dzīvojošie vietējie iedzīvotāji. Um, jo, ja tu dzīvotu šeit, tad tu nesaņemtu eh, bērnu naudu, bet tā kā viens partners ir ārzemēs, tad viņi saņem no Vācijas, piemēram, 190 eiro. Un tad ir valstis, kuras saka, ka, ja tu saņem bērnu naudu citā valstī, tad tu pie mums neko nesaņemsi. Piemēram, Vācijai tad uh, pilnībā ir jāmaksā šiem 190 eiro. Uh, un uh, nevis tikai daļa, kā es tikko izskaidroju. Un tad ir viena uh, valsts, kur vēl tiek maksāts nodoklis no bērnu naudas. Bērnu pabalstu, manuprāt, tas nav savietojums ar Eiropas Savienības likumdošanu. Tātad es negribu te saukt vārstis uh, valstis vārdā, teikt viens ir labs, viens ir slikts, es gribu vienkārši norādīt uz to, ka šajā jautājumā mums ir problēma. Hainz Bekers nosauca savus skaitļus, uh, Uh, Vācijā tie ir apmēram 500 uh, miljoni eiro, nedaudz vairāk, un es negribētu tagad no Briseles teikt, visām dalībvalstīm jums ir jāindeksē. Nē, es gribētu vienkārši dot iespēju dalībvalstīm, lai tās to var darīt, jo šobrīd tās to nevar darīt. Šobrīd saskaņā ar noteikumiem ir tā kā ir, un uh, viss ir jāmaksā, nevar indeksēt. Un uh, es gribētu vienkārši valstīm atstāt šo iespēju, un tāds viedoklis ir arī. Uh, Vācijas eh, valdībai. Vienkārši no Vācijas eh, sociāldemokrātiem kolēģiem to gribu pateikt. Paldies. Jū, Šoidro. Paldies, Šoidrovs kundze, lūdzu. Kolēģiņa, kolegovi, jā, nechci už příliš prodlužovat tu debatu. Paldies, kolēģi. Negribu pagarināt šīs diskusijas, taču tās ir ļoti interesantas. Priekšlikums līdz šim izskatījās ļoti tehnisks, un tagad mēs ķeramies klāt pašam saturam būtībai. dzīves eh, uz, apstākļu uzturēšana Eiropas Savienības ietvaros. Es varu saprast to, ko min kolēģi. Tas skar arī darbinieks no Čehijas Republikas, kas strādā Vācijā un Austrijā. Un, manuprāt, mēs varam panākt kaut ko labu ar komisijas priekšlikumu ņemot vērā arī to priešlikumu, kas tika piedāvāts Lielbritānijai, lai tā paliktu Savienībā, kā to pieminēja Balas kungs. Es domāju, ka mums ir nepieciešams izveidot lielāku elastīgumu dažās dalībvalstīs, lai nebūtu nerastos spriedze. Vēlos izlabot vienu faktu. Gerīgs kungs pieminēja 200 bērnu, 200 tūkstoši bērnus ārpus Vācijas, kas saņem Vācijas bērnu pabalstu. Piekrītu Šulces kungam ka Šeit eh, tiek piemērota vēl nodokļu maksājumi. Piemēram, ja kāds strādātu Čehijā, tad viņš nodokļos nomaksātu savu ieguldījumu izglītībai, veselības aprūpē un tā tālāk. Taču tas bērns no, no Vācijas uz viņu neatiec šādas tiesības. Manuprāt, šeit pastāv taisnīga situācija. Šeit tiek īstenots līdzsvars. Šeit pastāv zināma loģika šādam līdzsvaram. Es arī esmu iesniegusi zināmus grozījumu priekšlikumus šajā sakarībā. Paldies! Paldies! Mums ir arī komisijas pārstāvi mūsu vidū. Korelkungs, vai jūs vēlties komentēt līdz šim dzirdēto? Nē? Tad došu vārdu Balas kungam. Monsieur Corel, euh, Tātad, Korel kungs, galavārdam dodies pristeikties man. Es negribētu šīs diskusijas pārlieku pagarināt, es jau plaši izteicos iesākumā. Bet vispirms neliela piezīme. Mēs redzam pretrunas, kādas rodas veidojot mobilitātes telpu strādājošiem, bet vienmēr vēršoties Eh, pret eh, visa veida sociālo harmonizāciju uz koordinācijas eh, rēķinu. Un tagad mēs esam nonākuši ceļu galā, mēs redzam, ka ir izveidojusies pretruna starp praktiski brīvās mobilitātes telpu no vienas puses un noteikumiem, kas nav harmonizēti. Tas nav mūsu darbs, mums ir jākoordinē, bet mēs redzam, ka nākotnē šie jautājumi kļūs aizvien svarīgāki un pakāpeniskas harmonizācijas sistēmas atsevišķās jomās ir nepieciešamība. To mēs redzam arī šodienas diskusijās. Un kādā veidā mēs varam vienoties? Pirmkārt, svarīgākais princips eh, MPL komitejā ir tas, lai strādājošo mobilitāti iet roku rokā ar šo strādājošo aizsardzību. Un kad Vēberkundze saka, ka ir atšķirības ideoloģiskā ziņā starp mums tā tik tiešām ir, un tas ir pilnīgi normāli, tā ir demokrātija tomēr. Mēs zinām, ka Eiropas Savienības pa, viena no pamatvērtībām ir nodrošināt gan mobilitāti, gan augstas sociālās nodrošināšanas standārtu. Kā to panākt? Pirmkārt, strādājošajiem ir jādodas e, tiesības izmanto, e, iespēja izmantot tiesības, kur dēļ viņš strādā. Tas e, nedomāsim, ka mēs dzīvojam Eh, sociālās nodrošināšanas sistēmās, kur mēs saņem dāvanas. Nē, tā tas nav. Lielākās daļa, lielākā daļa sociālās nodrošināšanas sistēma ir iemaksu sistēmu, kur mēs paturam tiesības balstoties uz darbu, un tur, kur tas balstās uz fiskalitāti, ir kaut kāds um, eh, iestājas laiks. Tātad šeit mēs um, nesam tādās sociālās nodrošināšanas sistēmā, kas tāpat vienkārši vienkārši dod naudu cilvēkiem, kas to nav pelnījuši. Bet būtiski ir kontrolēt. Taču tad, kad šodien mēs skatām komisijas priekšlikumu, tad mēs redzam, ka sociālās tiesības ir krietni ne, nes, vien zem tām tiesībām, kas ir iemaksātas. Tad, kad um, ir runa par bezdarba pabalstu, mēs sakām, ka tas ir ieguvums, bet vienlaicīgi mēs redzam, ka daudziem ir tiesības eh, daudz, eh, uz daudz vairāk nekā sešiem bezdarba, bezdarba pabalsta mēnešiem, un tādā gadījumā viņi tiek diskriminēti. Es tomēr gribētu to ikvienam šeit atgādināt. Nākošais elements. Cīnīties pret eh, krāpšanos no darba devēja puses, jo praktiski visbiežāk tā tas ir ļoti reti. Mēs saskaramies ar eh, darbinieku krāpšanos, kas ir visai neliela salīdzinājumā ar darba devēja krāpšanos. Ta, šeit tas nozīmē visu Eiropas eh, strādājošo aizsardzību, vai tie atrastos ziemeļos, vai dienvidos, vai austrumos, vai rietumos. Padomājiet, neviens to neteica, ka ir jāpieņem zināma sociālā skrāpšanas forma, jo tas dod iespēju mobilitātei, tas samazina birokrātiju, e, bet patiesībā tas nozīmē neaizstāvēts e, strādājošo tiesības, kur ir vairāk eksponēti nedrošībai, tā, tā, tam, e, faktam, ka viņi nesaņem nopelnīto, vai tas notiktu uz, uzņemšanas vai izcelsmes valstīs, un apgalvot, un cīnīties pret eh, krāpšanos ir aizsargāt strādājošos, kuri ir vismazāk aizsargāti, neatkarīgi vai tie ir atrodas ziemeļos vai dienvidos. Tālāk finanšu izaicinājumi esmu pār to un arī pār finanšu sistēmu līdzsvaru. Šodien daudz vairāk nekā ģimenes pabalsta jautājums. Daudzām valstīm problēmu rada pārobeždarbs. To mēs zinām esošā pārobežu darba sistēma nedarbojas. Tā ir kompensāciju sistēma, to jūs zināt, un dažām sociālajām sistēmām tā izmaksā miljārdus, savukārt citas nopelna miljārdus pateicoties pārobežu strādājošajiem. Lūk, tā ir šī brīža. Uh, eh, līdzsvar trūkumu situāciju, un tāpēc mums ir jādomā par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordināciju šajā sakarā. Es jau nerad esmu dzirdējis uzstāšanās, kas nozīmētu lielāku taisnīgumu starp sociālajām eh, sistēmām pārobežu darbā, bet vienlaicīgi mums tiktu garantētas strādājošo be tiesības, bezdarbnieku tiesības, kur ir veikoši iemaksas un kuriem ir tiesības saņemt apmācību, tiesības tikt juridiski aizsargātiem, neatrodoties novājinātajā pozīcijā. Tāpēc es eh, runāju par iespējamo ģimenes atbalstu indeksāciju, jo Eh, finanšu eh, sada eh, aploksne šeit ir daudz mazāka nekā pārobežu strādājošie, kas ir patiesais šī ziņojuma izaicinājums. Šulca kungs, jūs un tāpat kur cit, citi, kur izteicās par šo jautājumu, mēs par to runāsim. Es negribu vienkārši aizslaucīt malā šādu tematu, tas ir svarīgs, bet eh, tīri hierarhiski runājot, tas nav vissteidzamākais mūsu sociālo sistēmu līdzsvarā. Tāpat es uzskatu, ka mums ir jārunā par mūsu darba metodēm. Ir jābūt elastīgiem ir nepieciešama vispārīga vienošanās, un, ja mēs vēlamies tādu, tad ikvienam būs austrumos, rietumos, ziemeļos, dienvidos jāpieņem. Nevinēt viscaur vai ne kaut kur pat zaudēt, lai iegūtu kaut ko. Un uz šo punktu balstoties mēs varam stiprināt mūsu pozīcijas. Īpaši vēlos pateikties Kristensen kungam, kurš ļoti politiski drosmīgi uzstājās. Uh, Un es domāju, ka mums ir jāpieturas pie šāda piemēra un jānorāda, kas mums ir vissvarīgākais, kuros punktos es varu pateikt, kur es piekrītu, kur es varu atkāpties no savām prasībām un kur man ir sarkanās līnijas. Otrkārt, ēnu referentiem aicinu nodalīt, kas ir viņu grupas kolektīvā nostāja, kur viņi pārstāv diskusijās, kas ir viņu personiskās, kas ir nacionālās pozīcijas, kas ir pilnīgi leģitīmas, bet kas ir, manuprāt, pavisam cits jautājums. Nu, lūk, mēs varam sākt darbu, es domāju, ka mums būs ļoti kompetenti kolēģi un būs patiesas prieks ar viņiem sadarboties. Paldies! Uh, thank you. Liels paldies! vēlos jums atgādināt, ka komisijas priekšlikuma prezentācija notika pagājušo gadu 23. martā. Tagad mēs virzamies uz pieņemšanu nodarbinātības komitejā 19. jūnijā. Tāds vismaz ir plāns un redzēsim, kur nonāksim. Uh, Ir bijušas daudz diskusiju, daudz ļoti smaga darba šo mēnešu laikā. Vēlos pateikties jums visiem par auglīgajām diskusijām, par klātesamību. Un mēs noteikti vēl atgriezīsimies pie šī jautājuma drīzumā. Pieņemšana empula ir paredzēta 19. jūnijā, kā jau to minēju. Liels paldies visiem! Mūsu nākamā sanāksme šajā komitejā būs 21. un 22. martā. Tātad nemaz tik daudz nedēļu nav palikuši. Liels paldies par dalību, par dalību šajās ļoti interesantajās diskusijās.